Labdien! Mēs turpinām uh, sapulci. E, vakar pieņemtie teksti ir pieņemti. Vakar pieņemtie teksti ir pieejami. Vai ir kādi komentāri? Nē, tad protokols ir pieņemts. Un tagad skatāmies šīs dienas galvenos jautājumus. Eiropas Savienības ārlietu un drošības eh, augstās pārstāvis eh, paziņojums par situāciju Arābu valstīs un Ziemeļāfrikā, Sīrijā un Jemenā. Un tagad dodu vārdu Eštons kundzei, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji, deputā, godātie deputāti, kad es uzstājos šeit mājā, es teicu, ka paziņojumi var būt sagatavoti, bet tomēr prioritāte ir rīcība. Jūs atcerāt, faktiski es gribēju izveidot Bengāzi Eiropas Savienības biroju. Eiropas Savienības karoks tagad m, mm, plīvo virs tiesas ēkas. Tas simbolizē ne tikai mūsu solidaritāti ar e, viņu tautu, bet arī mūsu praktisko apņemšanos. Mūsu eksperti ierodas katru nedēļu, viņi skatās, kādas ir drošības prasības. Uh, un veido pilsoniskās sabiedrības kapacitāti. Pagājušā nedēļā mana komanda Ņujorkā koordinēja mūsu darbu par Lībiju ar apvienotajām nācijām ārpus uh, tiesas brīvības laukumā. Uh, bija sākušies cilvēki. Viņi pateicās man, jums un Eiropas Savienībai. Viņi zina, ka mēs paliksim ar viņiem Un šodien jūs noteikti man pievienosieties, lai sveiktu vēlreiz Lībijas tautas lielo drosmi Misratā, Rietumu kalnos, Tripolē vai Dienvidos. Mēs esam uzsākuši sankcijas pret uh, ieroču režīmu, Mēs esam snieguši humanitāro palīdzību tiem, kam tā visvairāk nepieciešama. Un mēs turpinām strādāt, ar politi lai atrisinātu politiski šo konfliktu. Mēs tiksimies šonadēļ Stambulā un Kairas grupā, kur pēc mūsu iniciatīvas mēs turpinām strādāt ar ANO ģenerālu sekretāru, Arābu līga, Āfrikas Savienība un Islāma sadarbības e, organizāciju. Mēs gatavojamies ļoti, jau ļoti ilgi e, tam, kas notiks pēc tam, kad Gaddafi tiks atcelts no amata. Es sniedz e, nopietnu atbildi uz arābu pavasari. E, e, mēs esam nākuši klajā ar ambiciozu kaimiņu attiecību politiku Stefens Fulērs arī šeit ir klāt šodien, viņš ir mans uzticams partners šajā politikā. Un viņš nu, arī strādās pie tā, lai mēs izpildītu mūsu apsolī, solīto. E, e, mēs pieejam atsevišķi e, katrai valstī, un es domāju, ka mums vajag vairāk atbalstīt reformas ir arī vajadzīgs finansu atbilsta 1,2 miljoni e, papildu līdz 5,7 miljārdi eiro. Un mums jāpa, jāpabildina 7 līdz 8 miljārdu e, šajā reģionā. E, mēs uzsākuši jaunas investīciju fondus no Eiropas investīciju bankas un uh, rekonstrukcijas bankas. Mērķis ir skaidrs. Uh, Veic, mums ir jāveicina ilgas un ilgspējīgas demokrātijas nodrošināt un lab, ekonomiskā labklājība. Mēs visi zinām, ka demokrātija bez drošības, drošības um, un pārtikas nav iespējama. Un mums visām dalībvalstīm kopā jāstrādā pie šiem mērķiem. Jaunā politika uh, iz, izvirza divus mērķus. Tas ir veicināt uh, politisko eh, redzamību. Eh, mūsu pārstāvis palīdzēs stiprināt ES politisko ietekmi reģionā dialogā ar valdībām, pilsonisko sabiedrību un starptautiskām organizācijām, kā arī cieši sadarbosies ar Eiropas parlamentu. Otrs eh, darba speciāla vienība kas eh, pieaicinās eh, Eiropas investīciju banku un citas institūcijas un citus starptautiskus partnerus, lai saistības pārvērstos īstenībā, lai sinhronizētu eh, darbu. Un šī īstenība runā par demokrātiju un ekonomiku, kuru mēs vēlamies redzēt uz vietas. Tunisijā un Eģiptē mēs redzam pierādījumus ekonomiskiem dumpjiem pēdējos mēnešos. Pirms pāris dienām es biju Eģiptē, es runāju ar cilvēkiem uz ielām, un ka, ar cilvēkiem, kas vada, piemēram, viesnīcu, viņi visi saka, ka, e, ka ir samazinājušies ieņēmumi, un viņiem tā, tie ir nepieciešami, lai atjaunotu ekonomiku. Tāpēc mēs. Uh, atbalstām lielu Ēģiptes eh, mājokļu būvas eh, projektu. Eh, mēs arī piedāvājam 20 miljonu eiro programmu Ēģiptes pilsoniskajai sabiedrībai. Mēs palīdzam Ēģiptei um, ar arī vēlēšanu uzraudzību un palīdzam demokrātijas veidošanai. Es runāju ar uh, Elga Malu. Uh, Uh, kurš vada vēlēšanu procesu uh, par konstitūcijas rakstīšanu. Un viņam ir jāstrādā pie konstitūcijas, kas uh, būs cilvēku, jeb tautas sargs. Es ar, tikos ar ārlietu ministru un notiek gatavošanās arī vēlēšanām drošības reforma un reģionālās attīstības programmas arī ir iekustināts. Valdība un Tunisijā uzsāk savas reformas, un mēs sveicam vienprātību, eh, kas tika panākta vēlēšana dienā par. Es bažījos, ka uh, reģionā sievietes uh, netiek pietiekoši iesaistītas eh, procesos. Viņu vietu, vieta nākotnē netiek garantēta. Mums viņas ir jāatbalsta praktiski, piedāvājot savus resursus un politiski skaidri pasakot, ka mēs gribam redzēt viņu apņemšanos. Pirms pāris dienām notika Tunisijā konference par sieviešu lomu, un, lai runātu, izslēdzās mikrofons. Un šorīt es izdevu paziņojumu par um, manām bažām, ka sievietes žurnālists tiek atkal izslēdzās mikrofons. Mūsu lielākās bažas ir par Sīrijas cilvēkiem, kuriem tiek liekta loma uh, spēlēt uh, lomu viņu nākotnē. Nelielas demonstrācijas pret eh, ko korupciju ir notikušas, bet tagad tās pārvērtušās par nacionālu kustību un tās tiek apspriestas. Vakar 11 cilvēki gāja bojā. Pa, mm, desmitiem tūkstoši cilvēku ir aizturēta. Mēs eh, nosodām šī, šī, šos te represīvos aktus, Es esmu palielinājis sankcijas divas reizes kopš mūsu pēdējās tikšanās, un es esmu sadarbojusies ar starptautiskajiem partneriem. Es esmu devuši signālu, ka mums jāpārtrauc vardarbība un jāgatavojas pārmaiņām. Šīs te premjeras ir pateicis, ka viņš ne, e, sarīkoja sanāksmi, lai varētu notikt dialogs, bet dialogam jābūt iekļaujošam, tas nozīmē, ka mūsu pozīcija jābūt e, skaidrai, visām pusēm jābūt e, atklātā. Damaskā notiek tikšanās ar individiem un grupām, sadarbība ar pārstāvjiem un izsūtot vēstījums. Mūsu delegācija Ankara apmeklē bēgļus Turcijā un es cieši sadarbojos ar ārlietu ministru Turcijā, lai e, piedāvāt savu atbalstu un apspriest politisko situāciju mm, e, Turcijas robežās. Nestabilitāte Sīrijā e, ir tagad novedusi pie tā, ka tiesa ir uzsākuši savu darbu. Tālāk nesaskaņas starp Izraēlu un Palestīnu Mm, prezidents Obama maijā teica, ka vajadzētu veicināt Palestīnas jautājumu risinājumu. Visi šie jautājumi prasa e, sarunas un risinājumus. Es esmu strādājusi kopā ar Basu, ar, ar Netanjahu kungu un daudziem citiem šajā reģionā, arī ar mūsu partneriem Arābu valstīs lai rastu ceļu uz priekšu. Un es spēlēju e, lielu lomu, tā kā parlaments to mums novēla. Krievija ASV atbildēja uz mani, manu vēstuli. E, pirmdien notiks sanāksme Vašingtonā. Tas turpinās procesu, kas uzsākās Minhenē e, šī gada sākumā. Kopš tā laika vēstnieki ir tikušies regulāri Es saprotu, ka uzdevums ir liels, bet man ir skaidrs mērķis atrast veidu, kā nākamnedēļ pieņemt paziņojums, kas atļaus palestīniešiem un e, izrēliešiem e, turpināt sarunas. Daudzi skatās uz septembru un uh, risinājumu, meklē risinājumu. Mēs vēl nezinām, kāda būs ANO rezolūcija un kāda varētu būt rīcība, bet uh, es zinu, ka mana enerģija jāvelta tam, lai sarunas notiktu un lai Eiropas Savienība būtu vienota. Mums ir stingri nostāja, lai ietu uz priekšu, balstoties uz padomu secinājumiem, kuri vienota nostāja. Es arī ļoti labi saprotu bāžas gazas eh, joslā. Divreiz viņas apmeklēju, pat redzēju savām acīm situāciju. Es visu laiku uzsveru to, ka jā, eh, jāpalīdz šiem cilvēkiem un jānodrošina Izraēlai arī drošība. Es esmu runājusi ar Izraels premjeru, mm, bet Es eh, saprotu, ka darbs vēl ir milzīgs. Un tālāk runāt par Grieķiju, par Grieķiju un koordināciju ar apvienotām nācijām. Un tagad es gribu runāt par Maroku un Jordāniju. 12. jūnā eh, Jordānijas karalis uzsāka jaunas reformas par eh, vēlēšanām un partijām. Es regulāri sazinos ar viņu. Eh, ārlietu ministrs eh, arī bija viens no maniem sarunbiedriem eh, manas vizītes laikā, un no Marokas ir labas ziņas. Referendums pieņēma jauno konstitūciju, un šis ir liels solis ceļā uz Marokas mērķu piepildīšanu. Es domāju, ka tauta būs joprojām ieviešanas process viducī, un tagad šis process virzīsies un versīsies plašumam. Mums jāatbalsta Maroka šajos pūliņos Alžīrijā, ārkārtas stāvoklis ir atcelt, pre, prezidents atbalst, eh, pra, eh, sola eh, reformas, ārlietu ministrs arī ir, mēs esam tikušies ar viņu Bahreinā. Mēs turpinām izteikt bāžas par to, ka tiek pārkāptas cilvēktiesības. Deputāti atcerēsies, ka es ar Bahreinas karalu par to runāju pirms pārām nedēļām. Mēs runājam par to, ka tiek izpildīts naudasots un cilvēki pazemoti. Iespējams, ka ir daži veik, soļi veikti pareizā virzienā. No E, startautiska izmeklēšanas vienība ir izveidota, un es ceru, ka tā daļēji atbilst mūsu vajadzībām, bet mums joprojām jākoncentrējas, lai startautiskais dialogs varētu beidzot uzsākties. Un visbeidzot, es runāšu par Jemenu. Politiskā stagnācija un ekonom drausmīgi ekonomiski e, apstākļi. Uh, Eh, vienīgais, eh, vienīgā izēja ir eh, joprojām sūtīt no mūsu delegācijas vēstījums par, par to, ka jāveic veiksmīgi politiska mm, pārmaiņa. Mēs turpināsim sadarboties ar ASV un padomi, lai censtos atrisināt situāciju un rast risinājumu. E, prezidentam ir jāpārņem atkal vara un viņam ir jāuzsāk e, politiskās reformas. Mēs skaidri pateicam, ka kopā ar starptautiskiem partneriem mēs sniegsim turpmāk politisko, humanitāro un praktisko atbalstu. Bet m, e, deputāti jau saprot, cik ļoti sarežģīta ir situācija Jemenā un cik ļoti satraukti mēs esam šiem, par šiem notikumiem. Protams, mēs palīdzēsim gatavot vēlēšanās un izveidot eh, strādājušu parlamentu, bet, bet ja Jemena ies uz priekšu, tad uh, transformācija ir jāuzsāk tagad. Priekšēdētā es gribu pateikties šim parlamentam par stingro atbalstu mūsu uh, pūliņiem, lai nodrošinātu šīs demokrātiskās vērtības. Deputāts šis parlaments ir unikāls un tas var piedāvāt eh, daudz ko demokrātijas jomā. Jūs pārstāvat demokrātiju, jūs parādāt eh, pilsoņiem, jūs parādāt, kā varbūt brīvas diskusijas. Daudz no jums labi zina, izaicinājums, kas stājas pretī, ja tiek veidot demokrātija. Jums ir daudz ko piedāvāt cilvēkiem, kurus es esmu satikuši šajā reģionā. Un, ja ir, ir iespējams tikties ar šiem cilvēkiem, mēs varam praktiski paralīdzēt ar savu pal, padomu par to, kā notika cīņa par demokrātiju. Uh, Es zinām, ka jūs noteikti atbalstīsiet tos, kas meklē savu ceļu uz demokrātiju un savu nākotni. Kā Bengāzi man to teica viens jaunietis, jaunietis, kurš sēdēja cietumā astoņus gadus kā politiskais ieslodzītājs, viņš teica, mēs gribam to, kas ir jums demokrātija, kas ir ikdienas uh, parādība. Paldies! Thank you. The first speaker is Mr. Salafranca. You have the floor. Paldies. Un tagad politisko grupu vārdā runātāja pirmais Salafranca Tautas partijas grupa. Aštons kundze, jūs citējāt, vai es atvainojos, slavenam filozofam Artegam tika jautāts, kā viņš vērtē vēsturi, un viņš teica, ka tas ir iespējams tikai zinām distanci Eštons kundze, protams, eh, Arāba pavasars ir noticis, Ēģiptes notikums visiem zinām, un mēs Ēģiptei jūtamies īpaši tū tādēļ, ka mums ir kopīga vēstura ar to eh, parādu krīze Eirozonā. Labāk noteikumu mūsu pilsoņiem varbūt ar Schengen saistībā, bet arī zinām šaubas, kas mūs māca. Pēdējo divu pusgadu gaitā uh, tomēr ir spērti liels soļus priekš jūs, kā augstā pārstāva un eh, komisijas viceprezidenta uzņemāties šo amatu, eh, arī azarbības dienas ir izveidots, ir bijis arī paziņojums par jaunām kaimiņu attiecības politiku. Jūs vakardien sacījāt un piekrīt jums, ka mūsu kaimiņi vienmēr mm, būs mūsu kaimiņi, bet jautājums ir par mums, vai mēs būsim gatavi šajos apstākļos rīkoties izlēmīgi, jeb šim mēs Eh, eh, tikai rēģēsim uz apstākļiem, vai mēs eh, veicināsim pārējais process šajās valstīs, attiecībās kurām mēs rīt pieņemsim rezolūciju. Vai jūs, Lady Ashton, būsiet apņēmības pilna to darīt arī personīgi? Mēs ticam un uh, uzticamies, ka jūs uh, gūsiet panākumus savos pūļos. Mums ir nepieciešams ļoti skaidrs profils Mums ir jārot pēc iespējas lielākais eh, kopīgais eh, kopsaucējs, nevis vismazākais. Tagad vārds Dikaizers kundzei. augstās pārstāvs kundze, jūs esat strādājusi smagi un mēs no eh, sirds jūs atbalstam. Eiropas padoms rezolūcija, Eiropas parlamenta rezolūcija, kas ir sagatavota šodien, runā par valstīm, kas ir aizmirstas - Sīrija, Bahreina, Jemen. Aicinam jums vērst uzmanību šīm valstīm un diviem eslu dēļ. Pirmkārt, tādēļ, ka ir jālauž klusēšanas uh, siena, jāsagrauj. Mēs nedrīkstam uh, divējādi attiekties pret dažām valstīm. Jūs ziniet, ka šajās valstīs notiek ārkārtīgi liela svajāšanas. Otrakārt, mēs gribam uh, pacelt balsis pret vārdarbību, kas ir notikušais valstīs, bet atstāt arī zinām manevru tālu politiskai um, sarunām, uh, kuras jūs varētu vest. Uh, galvenās politiskās grupas atbalsta mūsu rezolūciju un vēl daži komentāri no manas puses. Uh, pirmkārt, tāds lingvistisks komentārs, mazliet muļķīgi varbūt jūs teiksiet, tur ir sacīts, tur runāts par arābu uh, reģionu vai Arab World, Arabu pasauli, eh, bet man nepatīk šīs apzīmējums. Tas ir tāds postkoloniāls. Eh, te ir valsts ar dažādām identitātēm, Magreb, Mašreb. Man nepatīk īsti šī Arabu eh, reģionu koncepcija. Otrakārt komentārs par Sīriju. Šajā valstī notiek briesmīgas asiņainas vajāšanas, šausmīgi brutāls, pat cilvēki, pat bērni nav drošībā. Uh, Mūsu rezolūcijā ir runa par šiem noziegumiem, eh, un to padarītāji nevar palikt nesodīti. Mums, protams, ir arī bēgļu plūsmas problēma mm, no Sīrijas uz Turciju. Mēs pieprasam eh, humanitāru eh, koridoru izveidošanu, ANO intervences, kā arī uh, kustības eh, atjaunošanu valsts iekšienē un ārpus tās. Bet tad mēs apstājamies. Kādēļ? Kādēļ mēs nedējam tālāk? Kādēļ mēs nepieprasām Bašāram Alasadam atkāpties no amata? Daudz cilvēku uzskata, ka ja viņš atkāptos no amata, eh, eh, izmaiņas varētu sākties. Šis prezidents ir pārkāps visas sarkanās līnijas. Bet kāpēc mēs šeit nerunājam par Asadu atkāpšanos? Tādēļ, ka mēs gribam atļaut uh, man jau telpa zināmām eh, politiskām sarunām. Eh, Sīrijā ir ārkārtīgi eh, apdraudīgi scenāriji. Kristieši ir aiz apdraudēti. Lūdzu, augstās pārstāvs kundze, dodieties uz Damasku. Atšķirībā no savu kolēģis prasu jums mazāk distants. Mums ir vajadzīgs spēcīgs politisks žests. Mums, kā Eiropiešiem, jābūt pārstāvētiem augstākā līmenī. Ir joprojām uh, iespēju loks. Lūdzu, izmantoju to kundze. Un man ir trešais komentārs, tas ir vispārīgāks, un es mazliet pārsniegšu savu runāšanas laiku. Es gribu tikai sacīt, ka mēs atbalstam Eiropas ārējās darbības dienestu, mums ir daudz labākas attiecības tagad, bet diemžēl zināmos līmeņos, dažādos līmeņos um, lietas tik labi vēl nedarbojas, tas ir jāatrisina Eh, šis ir eh, tāds kā tests, vai mums izdosies efektīvi sniegt palīdzību šīm valstīm, un es domāju, ka ārējās eh, darbības dienas spēs tam dotos izaicinājumus risināt, un tas arī ļoti svarīgi. Paldies, nākamais runātājs Ferhofštats kungs, Aštons kungs. Nezinu, vai jūs esiet pēdējo stundu un divu dienu laikā paraudzīsies YouTube. Ā šausminošos uh, ainas no kāda sīrieša, kurš uh, uh, filmēja ar kameru demonstrācijas, un tad vienā brīdī, kad viņš redz uh, prezidentu Miliču snaiperu, viņš tik nošauts no šī snaipera. Un šī, šīs kadras ir uzņemts tiešraidē. Uh, tas ir YouTube redzams. Un šis vīrs, un ir daudz šādu gadījumu, tika nošauts tikai tādēļ, ka viņš gribēja vienu lietu izdarīt. Viņš šo ainu vēlējās ievietot internetā, lai kurš ārpus Sīrijas varētu redzēt, kas Sīrijā notiek, un lai kurš ārpus Sīrijas varētu redzēt, ka joprojām turpinās ar vairāk nekā 1500 uh, nāz gadījumiem uh, pilsoņu slaktiņš, un mēs uh, pasaule, uh, būsim godīgi, noskatāmies tajā un nedarām neko vai gandrīz neko, lai to novērstu. Un es zinu, ka Sīrija nav Libija, ka nav arī frontes līnija, ko aizstāvēt, tā ka tas, kas notiek šajā valstī, pavisam atšķirīgs no Libijā notiekošā, un es pat gribētu teikt, ka Sīrija šajā ziņā ir varbūt sarežģītāks gadījums. Bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram darīt neko vairāk kā to, ko darām pat labam. Mēs gaidām ANO rezolūciju, tas ir vienīgais, ko darām. ANO drošības padomas nedēļām ilgi, kad ceram, ka vajadzētu būt kādam pāravamam ar Brazīliju, Krieviju, Ķīnu šajā jautājumā, bet kanāla tā nav. Tad ir jautājums, redzot, kas notiek tur, e, tiešraidē dramatiski. Un tad otra puse - Brazīlija, Ķīna, Krievija, visu bloķē drošības padomē. Mums ir jādomā, kas vairāk. Mums jādara kas vairāk no savas puses, nevis gaidīt āno drošības padomas rezolūciju, kas tā arī nebūs e, nākamo dienu un es domāju arī pat nedēļa laikā. Man ir priekšlikums. Es domāju, ka divas lietas var darīt. Ko jūs varat darīt? Papildu tam, ko esam apsprieduši. Pirmkārt, paplašināt e, e, personu loku, pret kuriem ir noteikti sankcijas. Pat labāk jums ir 30 personas, kas saskaņots ar starptautisku sabiedrību ASV. Es domāju, ka ir vairāk nekā 200 personas jāiekļauj šajā sarakstā, kas ir pie varas Sīrijā pat laban, un kuras joprojām atbalsta Asādu eh, ar savu turību, ko tās iegūšas pateicoties režīmam. Un pateicoties šīm 200 ģimenēm, Asads joprojām ir pie varas. Un šī 200 ģimenes ir tās, kuras ir atbildīgas par to, kas laktiņš joprojām turpinās. Un pateicoties šim 200 ģimenēm, snaiperi, kā mēs joprojām redzam internetā, uh, uh, slepkavo nevainīgs cilvēks ielās. Tā kā es domāju, mēs varam darīt vairāk nekā gaidīt, gaidīt, gaidīt nedēļām rezolūciju, kas, kā nav tā nav, no ANO drošības padomas puses. Proti, mēs varam vērsties pret šiem cilvēkiem, noteikt viņiem ceļošanas aizliegumu, iesaldēt viņu uh, kontus. Šīs 200 ģimenes ļoti labi zināms, uh, paplašināt šo 30 pārakstu. Tas ir pirmais, ko varam darīt. Otrs priekšlikums - Aštans kundze. Es domāju, ka beidzot uh, uh, reiķināsimies ar realitāti. Nav fronts līnija uh, aizstāvēt, tādēļ nevaram rīkoties tāpat kā Līdijā, bet vismaz mēs varam sākt domāt par iespēju E, Sīrijas iekšienē radīt drošu zonu, demilitarizētu reģionu Sīrijas teritorijā. E, tā nav vēlmju domāšana. Akarā pat laban tiek strādāts pie tā, un viņi par to domā. Un tas jau tika izdarīts 1991. gadā Irākas iekšienē ar ASV atbalstu, jūs atcerieties, lai aizstāvētu cilvēks, kas dzīvoja valsts ziemeļos Irākā toreiz. Es domāju, tas mums būtu jādara. Iepšu mēs turpināsimies noraudzīties tajā, kas notiek pat labāk, arvien vairāk slepkavības. Mans priekšlikums - lūdzu, izbeidziet gaidīt vienbalsību, vienprātību, kas tāpat arī nebūs āno, un uzņemieties vadību ar šīm divām papildu iniciatīvām. Paldies! Tanaka kungs, priekšsēdus augstā pārstāve. Sešas mēnešus pēc Arābu pavasara uzstākšanās eh, tuvā austrumu un Ziemeļāfrikas valsts 13. augusts paliek nestabils. Eģipti pelnīs mūsu atzinību, ka uh, tiek tiesāts Mubaraks viņa ģimēni par korupciju. Un tā ir izrādījusi arī eh, gudrību politisko vakumu aizpildot valstī. ECR e vēlas, ka septembrī būs jāuzstāv valsts prezidents, kas var Eģiptes tiesīgo vietu eh, ieņemt eh, Arābu pasaulē. Un ir gan Arābu reģions, ir gan tāda lieta kā Arābu pasaules, ir arī Arābu. Um, Padom. E, tātad e, demokrātiskā plurālisma koncepcija ir jāstiprina un Ēģipte ir jāpaliek uh, pie saviem miernolīgumiem ar Izraelu. Eģiptē ir nepieciešama masīva ES tiešā palīdzība, aizdevuma, eh, kā arī no Eiropas uh, um, rekonstrukcijas bankas, un es uh, pateicos uh, Aštons kundzei par izteikumu, ka mums jāpastabilizē šīs valsts. Arī, uh, Eh, Tunisijai eh, ir jādod palīdzību stabilizācijas procesā, eh, tā ietekmē savas kaimiņu valsts, ir ANO ehm, drošības padomas rezolūcija 1973 izbeigt Gaddafi režīmu Lībijā, un Gaddafi ir savainots, bet viņš turas pie vārs. Tas būtu briesmīgi, ja tas ilgi turpinātos, un Šajā kontekstā es arī aicinu Alžīriju e, izbeigt palīdzēt Tripolī režīmam e, algotņu e, atbalstīšanā. Jemenā Saleh prezidenta vara turpina Saleh. Vai jūs varētu runāt lēnāk? Atvainojiet, priekšsēd, man ir daudz sakāmā. Viss saprot angliski sakrunātais. Man ir vesela lapus, kas jānolaus trīs minūšu laikā. Uh, Došu jums vairāk laika, bet lūdzu lēnāk, jūs nevar iztulkot. E, Salētā tad ir problēmas, nevis risinājuma daļa. Viņam vajadzētu palikt Saudarābijā. E, e, um, GCC, tātad līdz valsts sadarbības padomas nolīguma ietveros. Saudu monarhijas cer, ka uh, izdarīs koncesijas pret opozīciju, īpaši pretim šie minoritātei. Sīrijā prezidents Asads brutāli cenšas jebkādu pretestību savai autoritārai Batistu varai uh, sagraut. Mēs uh, nevaram noskatīties, kā drosmīgi, nebruņoti uh, demonstranti, kas prasa demokrātiju Sīrijā, uh, um, prasa izbeigt tātad šo režīmu, kas atbalsta Hezbollah, un uzbrukumi bērniem ir īpaši šausminoši, kas notiek Sīrijā. Uh, uh, bruņotas salafistu džihādī grupas tagad ir pieslēgušās eh, protestētājiem, bet tas nevar tikt izmantots kā iegansts režīmam eh, slapkavot nevainīgas protestētājs. Un īpaši, protams, es jūtos tūs kristiešu eh, minoritātei un irākiešiem šajā teritorijā. Esmu nobžies arī par Maroku. Ķēniņu pilnvars ir sašaurināts, bet procesam jāturpinās demokrātijas virzienā Dienvidu Sudānā. Es domāju, ka Hartum arī arī ir Ārāba eh, līgas eh, valsts. Es domāju, cerams, nedestabilizēs mm, situāciju un gal galā es gribu pateikties augstai pārstāvē un tās darbiniekiem par visu tās eh, labo darbu un apņēmību atbalstīt Ārābu pavasaru un es mm, dienvidu reģions stabilizāciju. Flotras kundze. Paldies šeit eh, izpaužās, izlaužās ļoti liela enerģija, lai mainītu režīmus un panāktu pārmaiņas, un tas ir abrīnas vērts. Um, daudzi jau runāja par to, ka ir jāatbalsta arābu tautu centieni. Ir jāsaprot arī, kādas sekas būs šīm kustībām, kā tas ietekmēs ekonomiku. Mums ir jābalsta mūsu attiecības uz partneru attiecībām, eh, atbalstam jābūt savstarpējam un valdībām ir jābūt tādām, kas ir atbildīgas par savām tautām. Un politiskajam procesam ir jābūt tādam, lai veicinātu demokrātiskās pārmaiņas un tiesisko valstiskumu. Uh, rezolūcijā mēs negribam aicināt uh, Asādu atkāpties no amata. Mums ir nepieciešama ANO rezolūcija un neesam izmantojuši visus diplomātiskos līdzekļus. Turcija varētu būt būtisks partneris. Um, kā Ķīna, Brazīlija un Krievija, un uzņemoties atbildību, mēs parādītu to rūpējoties, piemēram, par um, bēgļiem, sniedzot konkrētu palīdzību, nevis organizējot krīzēm veltītus samitus. Eiropas Savienības centieni iesaistīt pilsonisko sabiedrību, īstenojot un izvērtējot mūsu nolīgumus ar citiem partneriem, arī tas ir viens no būtiskākajiem uzdevumiem. Un uh, tiem, kas valda Arābu valstīs, ir jāsaprot, ka viņi ir atbildīgi savu tautu priekšā. Un jūsu mandāta sākumā jūs augstā pārstāve uzsvērāt, ka tieši Eiropas Savienības kaimiņu valstīs notiks nozīmīgas pārmaiņas, un ar tām mums būs jārēķinās un jārēģē uz tām. Un mums ir jāaizstāv mūsu status kā Eiropas Savienības, kā Eiropas valstu apvienībai. Matijas kundze lūdzu. Protams, ka mums ir jāturpina atbalstīt demokrātiskās revolūcijas, kas notiek Arābu valstīs. Uh, un es gribētu pieminēt tikai dažus punktus. Nedrīkst aizmirst, ka priekšnoteikumiem demokrātiskām pārmaiņām, nu, tie, šie priekšnoteikumi ir saistīti ar nu, izvēlu, ko izdarīs tauta, ir iespējas novērst uh, revolūciju izcelšanos. mums ir. Uh, que foram votadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. E é este ANO drošības padomes eh, rezolūcija paredz, ka mums, nu, mums ir jānosoda tas, kādā veidā tiek risināts problēmas Lībijā. Paldies! paldies priekšēdētāji. 50. gadu sākumā Dāvids Ben Gurions nodibināja Izraels valsti un cerēja, ka Eģiptē mainīsies režīms un valsts uh, būs kā tāds pionieris uh, mierīgai attīstībai Arābu reģionā. Uh, Un tagad mēs esam noraizējušies par to, ka tas, kas notiek pašlaik, var beigties tieši tāpat kā 50. gados. Uh, musulmaņu brālība Ēģiptē iegūs lielāku iespaidu un nobloķēs uh, jebkādu uh, sadarbību ar Izraels valsti. Uh, režīma nomaiņa Ēģiptē uh, varētu pozitīvi uh, nu, izvērsties kā, um, kā pozitīvs rezultāts, bet ne musulmaņu brālība, ne albaradēja aktivitātes neļauj cerēt uz attiecību uzlabošanos starp Izrēlu un Ēģipti. Uh, būtībā mēs varam tagad prognozēt, ka iespējams Eģiptē radīsies islāma valsts. Paldies, um, Melcera kungs lūdzu, priekšādātāji daudzām arābu valstīm vairs nav iespējas atgriezties pie agrākā, bet uz kurien īsti ceļš iet, to mēs tagad nevaram pateikt. Jemenā grupas, no nu, opozīcijas grupas ir vismaz gatavas runāt e, savā starpā. Sadarbības padome neko daudz nav paveikusi, un valsts apvērsumi, mēs redzam, neko vēl nenozīmē. Tas nenozīmē, ka e, to rodas demokrātiskas valstis. Pēc arābu eiforijas, arābu pavasara eiforijas, uh, nāk tāds kā atžirkšanas laiks un ir atkal jāsastopas ar realitāti. Marokas ķēniņš ir iecienīta persona, bet visās citās valstīs vadošās personas vēršas pret tautu ar represijām. Ja Irānas bloks nobramzētu arābu revolūciju. Manuprāt, tas būtu ļoti slikti un Eiropas, eh, Rietuma Eiropas valstīm vajadzētu savus diplomātus atsaukt. Runājot par bēgļu straumēm, ir jāgatavojas problemā, problēmām, kas mūs gaidīs nākotnē. Paldies! Līdz ar to ir uzstājušies politisko grupu runātāji. Un tagad es gribētu sveikt Brazīlijas delegāciju, kas viesojas šeit. To vada Karlos Alberto Lereja, uh, ārlietu komitejas vadītājs. Tātad delegācija atrodas uh, galerijā un eh, Brazīlijas delegācija piedalīsies pirmajā Eiropas Savienība, Eiropas parlamentu un